Pirmais punkts šīs dienas darba kārtībā ir īsas kundzes ziņojums par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu diētisko pārtiku. Vispirms došu vārdu referentē četras minūtes, Rīsas kundz lūdzu. Sēra Rīs! Oui, voilà. Le mikro! Voilà. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Rīsas kundze. Kā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Es arī gribētu arī e, sveicināt uh, Dānijas prezidentūras pārstāvis, bet diemžēl es neredzu, ka viņš šeit būtu tālāk. Uh, es gribēju pateikties savus, saviem kolēģiem, kas arī gribētu pateikties visiem tiem kolēģiem, kas strādājuši politisko grupu vārdā un kas ir eh, palīdzējuši mums stiprināt mūsu pozīciju, lai gan parlamenta nostāja šajā jautājumā ir bijusi dažāda. Mēs domājam par ģimenēm, par neaizsargātām grupām. Tā ir mūsu galvenā uh, riska grupa, un mēs gribam tieši ar šo priekšlikumu aizsargāt tieši šīs neaizsargātās cilvēku kategorijas. Mēs uzskatām, ka mūsu uh, teksts um, tagad ir līdzsvarots. Mēs domājam par ilgtermiņa perspektīvu, mēs domājam arī par uh, konkrētām kategorijām paredzētu pārtiku. Mēs arī cenšamies regulēt diezgan plašu pārtiks produktu tirgu. Ar šīs likumdošanas uh, palīdzību mēs gribētu arī atzīmēt, ka komisija ņēmis vērā 36 dažādas likumdošanas aktus par medicīniskiem produktiem, dietisko pārtiku, ir ņemti vērā arī e, jaunākie sasniegumi, kā arī attiecīgās nianses, kas regulē šos, šos pārtiks produktus un arī ir domāts par to, lai netiktu ierobežota uh, patērētāju brīvība. Mēs uh, pārtiks nekaitīguma komitejā ļoti skaidru signālu sūtījām. Mēs uh, arī atzīmējam komisijas vēlēšanos vienkāršot šo likumdošanu. Un, protams, mēs varam tikai atbalstīt šo likumprojektu, kas ir paredzēts dietiskās pārtiks nolūkiem. Mēs eh, šeit atsaucamies uz zīdaiņu pārtiku šķidrā un arī citādā formā, kā arī attiecīgi slimību gadījumos. Protams, mēs uz, uz, uzsveram gan uzturvērību, gan arī brīvu brīvu mm, izvēli un noteikti ir jābūt ļoti sniegriem noteikumiem attiecībā uz marķēšanas prasībām. Um, mēs domājam arī par to, kā varētu attiecināt šīs pārtikas produkts uz citām cilvēku grupām, kur ir nepieciešams ievērot arī, arī sastāvdaļu procentus. Un kā arī vajadzētu attiecināt uz glutēnu pacientiem, piemēram, celiākijas slimniekiem, uh, jo ir ļoti daudz cilvēku Eiropas Savienībā, kas uh, cieš no uh, celiākijas, un tāpēc ir nepieciešams arī ievērot īpaši likumdošanas aktus, kas attiektos tieši uz gluten brīviem produktiem. Mēs arī gribējām, es, protams, nevaru šeit atsaukties pilnīgi uz visiem uh, produktiem, bet eh, mēs gribam veicināt arī dinamiskāku mūsu uzņēmumu darbību, mazie un vidēji uzņēmumi, kas darbojas inovatoriski šajā jomā, rada ir jaunas darba vietas. Mēs eh, zinām arī atsevišķas valstis, Itālija, Beļģija, kur uzņēmumi ir ļoti aktīvi bezglutēnu maltīšu radīšanas jomā. Un Tāpēc mēs esam diezgan piesardzīgi attiecīgā komisijas tekstu. Mēs baidamies, vai sošā likumdošana netiks eh, būtiski mainīta. Arī izdevumu jautājums ir svarīgs. Zinātniskie jautājumi 50 tūkstoši, eh, pie, 50 pusmiljons, viens miljons eiro, ir kādas lietas, skatījums EFSA Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams MVU jautājumu risināt, un visu beidzot es gribētu skaidri teikt arī saviem ēnu referentiem eh, to, ka mums tomēr vajadzētu panākt to kompromisu, kas ir bijis komitejā panākts. Mēs negribētu atklāt kaut kādas jaunas nianses Un, uh, lai arī es esmu pozitīva pret 84. grozījumu, kur par pe pesticīdiem, es tomēr uzskatu, ka mums vajadzētu pieturēties pie kompromisa, pie tā, ko mēs panācām. Un es arī negribu atkāpties no šī kompromisa. Paldies Rīsas kundzei, un tagad došu vārdu kompetentajam komisāram Dalīkungam, lūdzu. Tik tiešām Eiropas komisija dalīkums. Priekšsēdētāji, godētie deputāti, saskaņā ar labāk regulējumu principiem komisija, komisijas priekšlikums attiecībā uz uh, pārtiku maziem bērniem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu diētisko pārtiku cenšas modificēt uh, likumdošanu, atceļot uh, tādas noteikums, kas uh, ir kļuvuši nevajadzīgi. Šī Iedzīvotāja grupa ir galvenā mērķa auditorija priekšlikumam, par ko šodien mēs runājam, bet pirms mēs pārējām pie priekšlikuma būtības, es vispirms gribētu pateikties referentē Rīsas kundzei par to, ka viņi ir sagatavojuši šo ziņojumu, un tāpat gribētu teikt paldies visiem ēnu referentiem. Es gribētu arī pieminēt pienesuma no citām komitejām IMCO un ITRE komitejām. Komisija ir apmierināta ar vispārējo nostāju, kādu parlaments ir izrādījis attiecībā uz priekšlikumu. Priekšlikums likvidē dietisks pārtikas eh, jēdziens, jo šis jēdziens ir novecojis ņemot vērā to, kā pēdējos desmit gadus ir attīstījies pārtikas produktu tirgus. Esmu priecīgs redzēt, ka deputāti piekrīt šādai pieejai un atzīst, ka ir nepieciešams būtiski mainīt pašreizējo likumdošanu. Priekšlikuma aptvērums būtu ierobežots uz eh, vairākām labi zināmām pārtiks produktu kategorijām, kas ir domāts neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, proti zīdaiņiem, maziem bērniem, kā arī cilvēkiem, kas ir nepie, kam ir nepieciešama eh, medicīniska pārtika. Uh, Daži no ierosinātajiem grozījumiem uh, ierosina iekļaut arī novājēšanai paredzētu pārtiku, kas aizstāja visu uzturu. Es nedomāju, ka šo pārtiku varētu regulēt horizontālās pārtiks likumdošanas ietvaros. Es gan saprotu parlamenta bāžas un esmu atvērts šādu produktu iekļaušanai priekšlikuma aptvērumā, taču es nevaru piekrist bezglutēnu pārtikas iekļaušanai regulas aptvērumā, jo mūsuprāt tas nav nepieciešams un tas nebūtu celiakijas pacientu interesēs, kuriem šī pārtika ir domāta, tas arī nebūtu saskaņā ar labākas likumdošanas un vienkāršošanas principiem. Mēs visi piekrītam, ka ir ļoti būtiski saglabāt pašreizējos normatīvus attiecībā uz šādu pārtiku, bet to var nodrošināt vienkāršākā un labākā veidā, pārnesot šu, šīs normas uz neseno regulu par uh, informāciju pārtiks produktu informāciju, jo šāda pārnes garantētu to, ka, paša, ka eksistējošā likumdošana attiektos arī uz iepriekš neiespakotiem produktiem un līdz ar to sniegtu augstāku līmeņu un plašāku aizsardzību patērētājiem. Ir izstrādāt vairāk grozījumu attiecībā uz marķēšanas noteikumiem un pesticīdu ierobežošanu zīdaiņu pārtikā. Es varu pateikt, ka uzskatu tāpat kā parlaments. Uh, jautājumā par eh, mazbērnu un zīdaiņu aizsardzību, un es principā piekrītu ierosinātajiem eh, ierosinājumiem. Taču es domāju, ka, lai šie principi tiktu iedzīvināti, tad uh, jautājumu vajadzētu risināt ar īpašiem deleģētajiem aktiem. Tāpat es aizstāvu pozitīvo nostāju attiecībā uz ziņojumu sagatavošanu par sportistiem paredzēto pārtiku. Uh, un uh, maziem bērniem domāto pienu. Taču es nevaru atbalstīt grozījumus par uh, Eiropas uh, sārakstu un deleģētiem aktiem šajā situācijā. Mēs uzskatām, ka tas nav saskaņā ar Lisabonas līgumu un komisijas vadlīnijām par deleģētajiem aktiem. Es domāju, ka šo pieeju nevajadzētu mainīt. Runājot par reklāmu, kas ļautu dalību valstīm uh, noteikti eh, lielāks ierobežojums attiecībā uz zīdaiņu un mazbērnu pārtiku. Es uzskatu, ka tas būtu neproporcionāli regulas mērķiem un tas negatīvi ietekmētu iekšējā tirgus darbību. Kā jūs redzat, mūs vieno daudz vairāk nekā nu, nekā ir pretrunu. Un es domāju, ka diskusijas gan parlamentā, gan padomē novedīs pie šīs vienošanās pieņemšanas otrajā lāsīmā. Ar nepacietību gaidījus komentārs. Paldies! Paldies komisāru kungam! Un tagad Rūpniecības komitejas vārdā uzstāsies Tākuls kungs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties referentē Rīsas kundzei par ļoti labi paveikto darbu. Es esmu itre atzinuma autori, bija ļoti viegli izstrādāt šo atzinumu, jau pamats bija ļoti labs. Ir svarīgi ka mēs izstrādājam šādas jaunas normas, jo vecā likumdošana tik tiešām bija novecojusi. Uh, Šeit ir runa par pārtiks produktiem, kas domāti zīdaiņiem un maziem bērniem un uh, cilvēkiem, kuriem ir īpašas medicīniskās prasības pēc pārtiks. Un te ir jārunā arī par ļoti skaidru mārķējumu. Tekstam jābūt skaidram, tekstam uz mārķējumu ir jābūt viegli saprotamam. Nedrīkst, tas arī nedrīkst novest pie maldināšanas, nedrīkst būt maldinoši apgalvojumi, un ir jāraugās, lai cilvēki tik tiešām zinātu, kādu pārtiku viņi lieto. Es pats esmu uh, ļoti labi informēts par uh, šiem, šādiem pārtiks uh, produktiem, un tāpēc es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai reklāma nesniegt maldinošu informāciju un lai marķējums būtu skaidrs un uzticams. Paldies Tākuls kungam! Un tagad iekšējā tirgus komitejas vārdā Ivanovs kundzei vārds. Vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, dārgais priekšsēdētāji, kolēģi. Šī likumdošana dos vairākus labumus. Pirmkārt, efektīvāk aizsargās patērētājs, sniedzot tiem labāku informāciju par konkrētiem pārtiks produktiem. Mārķējumam jābūt vienkāršam, viegli saprotamam, un tam nevajadzētu ietvert medicīnisku apgalvojumu. Uh, tas, ka diētiskie eh, produkti, ka šis jēdziens ir novecojis, tāpēc, ka nevar um, to pamatot, ir pareizi. Otrkārt, tiks nodrošināta augsta līmeņa aizsardzība mazāk aizsargātām grupām. Piemēram, mums ir jāraugās, lai maziem bērniem un zīdaiņiem domāts piens būtu ļoti regulēts un lai tiktu kontrolēts to saturs. Ir nepieciešami pētījumi, lai noteiktu, cik lielā mērā šāds piens palīdz bērniem augt. Uh, līdztekus esošajam uh, juridiskajam ietveram šīs jaunais likumdošanas akts palīdzēs samazināt uh, administratīvo slogu un veicinās brīvu preču apriti un konkurēt spēju. Un es domāju, ka tas arī dos uh, ieguldījumu patērētāju veselībā. Liels paldies! Um, paldies arī kolēģiem no Itru un Imko. Mums bija ļoti laba sadarbība. Paldies Ivanovs kundzei. Un tagad pāriesim pie politisko grupu runātājiem. Sāksim ar tautas partijas grupu Delāngas kundz pusotru minūtu, lūdzu. Rapporteur eh, ondersteunen en haar ook van harte bedanken voor haar dat we deze wetgeving nodig moeten opschonen. Wegens de wil. Liels paldies priekšsēdētāji, mēs varam piekrist komisijai, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs darbs, protams, runājot uh, par dietiskiem produktiem un uh, to, kas notiek vienotajā tirgu. Nu, likumdošana ir tik tālu attīstījusies, ka šodien šos pārtiks produktus mēs varam iekļaut, tomēr tos patērē īpaši. Īpašas grupas, šeit mēs runājam par īpašiem produktiem, ja mēs pieskaramies glutēnam, man liekas, ka tur īsti situācija nav skaidra. Komisija uzskata, ka šādi produkti iekļaujās parastos pārtikas produktos. Mēs gribējām aicināt komisiju un padomi strādāt šeit varbūt ātrāk, jo mēs esam visu izdarījuši no savas puses komisijā un visur tas ir pieņemts ar komitejās un visur tas ir pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Un tagad mums būtu jārunā par sarunu mandātu. Šeit mēs runājam par jauniem pārtiks produktiem, kas ienāk tirgū, piemēram, piena maisījumi bērniem no viena līdz trīs gadiem. Un tirgotāji īsti nesaprot, vai šeit ir runa par zīdaiņu pārtiku, vai uz to attiecas īpaši nosacījumi vai nē, vai šeit ir runa vienkārši par ilgstoši glabājumu pienu, kas ir bagātināts ar vitamīniem. Un vai tas ir varbūt kaitīgs bērniem, jo tur ir tāda salda vaniļas garša. Uh, un vai bērni joprojām vēlēsies eh, lietot šādus saldus produktus visā savā dzīvē. Tad mums vajadzētu varbūt EFSA jautāt, eh, šeit skaidrot situāciju. Paldies, Delangis kundze. Tad sociālistu un demokrātu vārdā Šarbu kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribēju pateikties referentei, jo viņa ņēma vērā uh, visas rekomendācijas no saviem kolēģiem. Un arī, protams, analizējot grozījumus. Šīs regulas mēķis ir nodrošināt, ka cilvēkiem ir pieeja pareizai informācijai par pārtiku. Pēdējo desmit gadu gažu laikā likumdošana tikusi uzlabota Tagad tā ir caurskatāmāka un patērētāji ir vairāk aizsargāti. Tomēr vecā likumdošana par diētiskiem produktiem ir kā šķērslis šiem jaunumiem. Tāpēc mēs atbalstam komisijas priekšlikumu un arī to, ko piedāvāja NV komiteja. Manas galvenās bažas šeit ir saistītas ar marķējumu un reklāmu piena maisījumiem, zīdaiņiem un maziem bērniem. Pašlaik daudzos gadījumos, neskatoties uz esošo regulējumu, šie produkti tiek agresīvi reklamēti. Un to māšu skaits vai procentuālais daudzums, kas joprojām baro bērnus ar krūti, ir mazs. Tas ir tāpēc, jo likumdošana ļauj cilvēkiem ignorēt īpašās prasības. Es biju pret regulējumu pienam maziem bērniem, jo nav nekāda, nav nekāda pierādījuma, ka šis piens ir labāks kā veselīga diēta. Šis nav produkts, kas būtu īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēts, tas vienkārši ir dārgāks aizvietotājs parastam tie, pienam un veselīgai diētai. Nu, tā kā šo pienu joprojām pārdod, to reklāma būtu stingri jāpamato. Un likumdošanai būtu jābūt skaidrai, jo mums jānodrošina, ka cilvēki ir informēti par to, ko patērē. Paldies! Zilā kartiņa no Rubikungu jums, vai jūs atbildēsiet, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzdot Sabū kundzei jautājumu. Šī, ar šo likumdošanu ir saistīta arī da, liela bi birokrātija, piemēram, attiecībā uz pesticīdiem. Es gribētu pajautāt, kāpēc jums ir tik intensīva vēlme divkāršot eh, likumdošanu Eiropas līmenī. Mums jau ir daudz esošas likumdošanas, nu kāpēc vajadzētu vēlreiz uh, radīt vēl jaunus likumdošanas aktus? Šērpaukundz, lūdzu. Tas ir tieši tāpēc, jo esošā likumdošana pieļauj iespēju apied likumu, ko izmanto daži ražotāji. Tāpēc mums ir nepieciešama likumdošana, kas būtu stingrāka, kuru varētu piemērot, pieņemt, tā lai viss būtu skaidrs, un mums būtu tāds risinājums, kādu visi vēlamies. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad Aldas vārdā Parvanovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Es gribēju sākt ar apsveicot savu kolēģi par lielisko darbu un par uh, labo progresu panākot kompromisu. Komisijas priekšlikums aicināja nodrošināt uh, augstu patērētāju aizsardzību attiecībā uz šiem produktiem, un es uzskatu, ka parlamenta pozīcija šodien uh, sniedz lielu devumu, lai uzlabotu un pastiprinātu šo sākotnējo priekšlikumu. Šeit mēs runājam par produktiem, kas aizvieto daļu no cilvēku diētas, un mums ir jābūt stingriem likumdošanas aktiem par to, uh, kas ir izmantots šo, cilv, šo produktu ražošanā. Un, ja mēs runājam par pienu zīdaiņiem un jauniem maziem bērniem, par to mēs daudz komitejā esam runājuši un šodien par to arī balsosim. Iespējams, ka visus jautājumus mēs ar šo likumdošanas aktu neatrisināsim, tāpēc atbalstu uh, to, ka komisijai būtu tālāk jāvērtē šie produkti un jādomā par to, ka varbūt nepieciešami papildus likumdošanas akti, piemēram, attiecībā uz maisījumu zīdaiņiem no 6 līdz 12 mēnešiem, tā lai tiktu ievērotas bērnu un māšu intereses attiecībā uz sastāvu, bet arī lai būtu pareiza informācija par šiem produktiem. Ir skaidrs, ka bērnu veselībai ir jābūt pirmajā vietā un nevis būtu jādomā par ražotāju un mārketinga speciālistu interesēm. Parvanovas kundze, zilā kartiņa no Šlitera kunga, lūdzu. Sorry, that... Es tikai gribēju teikt, ka es, ka es runāju zaļo grupas vārdā, nevis Rivazī kundze, kas ir nākošā runātāja. Parvanovs kundze, jūs varat atbrīvoties. Šlot, šlitera kungam nav nekādu naidīgu nolūku pret jums. Nu tad šlitera kungs jums vārds lūdzu. Thank you, President. On the contrary, we... Paldies. Tieši pretēji mēs ļoti labi sadarbojāmies. Turpināšu zviedru valodā. Es eh, strādājot pie šī likumdošanas akta, domāju par to, kā aizsargāt bērnus, kā aizsargāt visas šīs te grupas. Mēs esam sasnieguši savus mērķus daļēji, mēs esam vienkāršojuši likumdošanu un īpaši man patīk tas, ka mēs esam ieviesuši stingrākas prasības attiecībā uz reklāmu piena maisījumiem, zīdaiņiem un bērniem. Es gribēju arī lūgt jūsu atbalstu grozījumiem, lai būtu vēl stingrāki nosacījumi pesticīdiem jo ir skaidrs, ka šos te pesticīdus nevar izmantot tad, kad tiek ražoti pārtikas produkti bērniem. Tas pilnībā nav pieņemams, un es ceru, ka jūs to atbalstīsiet. Mums būtu uh, arī jāatbrīvojas no varbūt nenoderīgām papildus īpašām pārtikas kategorijām. Es ceru, ka mēs visi panāksim labu risinājumu lai, piemēram, varētu atrisināt situāciju ar tiem, kam ir problēmas ar glutēna uz, uzņemšanu, bet arī varbūt ar sojas produktiem un arī citiem produktiem. Liels paldies visiem par lielisko sadarbību sagatavot šo dokumentu. Paldies, Šlitera kungs, saka priekšsēdētājs. Tagad Gerlings kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties referents kundzei un arī ēnu referentiem. Labāka likumdošana ir ar mērķi vienkāršot likums un arī, lai īstenošana būtu vieglāk, tāds ir mērķis. Un šeit komisijas priekšlikumā mēs skaidri redzam šo ideju. Es pilnībā piekrītu tam, ka zīdaiņiem, jauniem bērniem un, un cilvēkiem ar um, īpašām tieciskām vajadzībām tos ir jāaizsargā ar likumdošanas aktiem, bet eh, jautājums ir, vai mēs ar šo likumdošanas eh, priekšlikumu tiešām padarām šo procesu vienkāršāku. Eh, tiešām mēs esam panākuši vienošanos, kā teica referents kundze, bet mūsu tomēr vienošanās tika pārkāpta, tāpēc kādi aizsūtīja savus grozījumus, tāpēc es arī uzskatu, tagad var runāt. Uh, E, brīvāk, un tāpēc runāšu par kaut ko tādu, kur, kur, kur es neparakstījos, kad mēs vienojāmies par kompromisu. Vispirms par bezglutēnu priekšlikumu. Es nedomāju, ka šis priekšlikums, par kuru mēs runājām komitejā, padara patērētāju dzīvi vieglāku. Es nezinu, ka, vai te vispār ir kaut kas vēl pievienots aizsardzības ziņā. Šeit es redzu noteiktu ražotāju aizsardzību, noteiktās valstīs, nacionālo režīmu aizsardzību Un vēl man ir grūti pieņemt ir zemo kaloriju diētu un ļoti zemākas kalorijas uzturu. E, šeit nav nekāda medicīniskie pierādījumi. Mēs nedomājam, ka līdz ar to mēs palīdzēsim šos cil šiem cilvēkiem ar ļoti no, nu, nozīmīgām tādām medicīniskām diagnozēm. Mēs apgrūtināsim viņiem veidu, kā iegūt attiecīgos produktus. Uh, Un vēl, kā, ko es varu teikt par reklāmu. Jāsaka, ka mums šeit nav zinātnisku pierādījumu, mums gan ir tikai emocionāla attieksme, mums tomēr jāveido mūsu likuma pamatoties uz pierādījumiem un faktiem. Tagad grozījumi, kas attiecās uz pesticīdiem, mums, manuprāt, jau ir ļoti stingri noteikumi par pesticīdu lietošanu un nav atkal nekādi fakti, nekādi pierādījumi, kas norāda, ka mums būtu nepieciešams vēl stingrāk kontrolēt šīs neaizsargātās grupas, ja mēs tiešām gribam izcelt šos jautājumus un pieņemt likumdošanas aktus, tad mums lūdzu vismaz parādiet, cik tālu mēs varam iet šai ziņā. Girlings kundze, jums ir zilā kartīte no Vaisbergeris kundzes lūdzu, vai pieņemsiet šo jautājumu? Lūdzu, Vais Gerber kundze. Lielas paldies. Man ir jautājums Gerlings kundzei. Viņa tikko sacīja, ka regulējums attiecībā uz glutēnu nepalīdz. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi aizsargāt šos cilvēkus, jo cilvēki, kuri cieši no glutēna nepanesamības, viņiem ir nepieciešams, nepieciešama aizsardzība, un ja mēs nenodrošinām viņiem aizsardzību, bet tikai atstājam marķējumu, tad šīs aizsardzības standarts netiek viņiem nodrošināts, un tāpēc es gribētu Gerlings kundzei pajautāt, kāpēc eh, viņi uzskata, ka nevajadzētu viņiem lielāku šādu aizsardzību. Paldies! Gerling. Gerlings kundze! Es vienkārši atbildēšu. Es domāju, ka jums nav taisnība. Vai tas ir viss? Tas bija jautājums, vai šīm grupām būs labāka, vai šī papildu likumdošana palīdzēs. Es teicu, nē, es domāju, ka nav tā pareizi domāt. Es domāju, ka mums ir likumdošanas akti par attiecīgiem paziņojumiem, dažādiem informācijas elementiem, ka mēs liekam uz etiķetēm. Tas ir pietiekami labi un nevajag neko vairāk regulēt. Tālāk. Šimānska kungs pusotras minūtes. Priekšsēdētāja kungs. Vispirms es gribētu pateikties referents kundzei par darbu. Tātad par jauno regulu. Mums jāsaka, esošie noteikumi nav pilnīgi. Lieta tāda, ka ir ļoti daudz tukšās vietas esošajā likumdošanas ietvarā, uh, un šīs tukšās vietas rada problēmas šo pārtiks produktu cirkulācijā Eiropā. Tāpēc mums ir jāsamazina birokrātija un arī jālikvidē visi šķēršļi, uh, visas problēmas, apgrūtinājumi, ar kuriem sastopas mazie vidē uzņēmumi, kas darbojas šajā sektorā, kur tiek ražota šī specializētā pārtika. Un it īpaši svarīgi ir runāt par pārtikas drošumu, jo patērētāji šeit ir bērni, kas ir neaizsargāta grupa, tāpēc es piekrītu sociālās ekonomiskās komitejas viedoklim, kura ir paudusi domu, ka dalībvalstīm vajadzētu atļaut izmantot nacionālo likumdošanu, jo šeit ir eh, sabiedrības veselības pamatojums. Paldies! Tālāk eh, goja grupas vada Sosas kunde. Paldies priekšsēdētāji! Šodien ieejot lielveikalā un apskatoties uz jogurtu plauktu, jums eh, droši vien tas atgādinās aptieku, tur ir tik daudz dažādu pārtiks produktu un tik daudz dažādu apgalvojumu, reklāmas sākļu. Un tas ir krasā pretrunā ar to informāciju, kas ir nepieciešama. Mums ir cilvēki slimo ar diabetu, kas ir cieši no dažādām laktozi un citām problēmām. Un tātad ir īpašas vajadzības un lielveikalu plauktos ļoti bieži jūs nevarat atrast šos īpašos produktus. Vēl otrs elements ir cena ļoti bieži šie pārtiks produkti ir dārgāki nekā vidējā cena. Šeit mēs nerunājam par izvēles brīvību, bet gan par vitālām vajadzībām. Atkal šeit nav pietiekams regulējums. Ir arī šķietnes starp tiem, kas var atļauties maksāt, un tiem cilvēkiem, kas nevar atļauties samaksāt par kaut ko tādu, kas ir ārkārtīgi svarīgs cilvēku veselībai. Tas ir sabiedrības veselības jautājums. Atkal veselība tiek likta nelielas cilvēku grupas rokās, un tā ir tāda starptautiskā industrija, kas regulē šo piedāvājumu. Mums vajadzētu aizsargāt ar skariem notikumiem tos cilvēkus, kas, kuram nav izvēles, un mēs nevaram viegli izturēties pret šīm grupām. Paldies! Tagad mums ir līdzes kungs divas vienas. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Es gribētu pateikties Frederikai Rīsai par darbu pie šī ziņojuma. Paldies arī ēnu referentiem, ir tīpaši Estrēda Langs kundzei, kas mūsu grupas vārdā ļoti labi strādā. Es domāju, ka lielākajā daļā jautājumu mēs esam panākuši labu rezultātu komitejā. Es gribētu īpaši uzteikt uh, kompromiss, kas ir panākts attiecībā uz um, pacientiem ar glutēnu nepanesamību. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi turpināt piedāvāt viņiem īpašas pārtikas produktus, un ar to vien nepietiek, ka šie produkti nesatur glutēnu, to var, par, par to var pārliecināties ar marķējumu, bet ir jābūt tādai sabalansētai uh, sad, sadarēt, eh, sabalansētam uzturam, jo, ja es visu dienu būšu ēdis eh, saldums, tad eh, tas, ka es vakarā uzēdīšu bezglutēnu pārtiku, neko nedos. Tas arī jāņem vērā. Kas attiec uz zīdaiņiem, maziem bērniem, tad tā ir ļoti svarīga grupa, un tāpēc nevajadzētu radīt priekšstatu, it kā mēs būtu citādi noskaņoti nekā attiecībā uz pesticīdiem zīdaiņu pārtikā. Eiropas parlaments 90. gados bija iesaistīts procesā, lai un panāca harmonizāciju visstingrākajā līmenī. Sanāk, ka ja pazemināto šī te zemākā robeža attiecībā uz pesticīdiem, tad komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu. Es pats esmu strādājis bērnu slimnīcā. Un vienmēr ir ļoti svarīgs jautājums bijis, ko par to saka bērnu ārsti. Un viņi iestājās par ļoti stingru regulējumu, un to mēs arī panācām. Bet es domāju, ka tas, ko Rīsas kundze un citi komitejā ierosināja un par ko mēs vienojāmies, ir ļoti pragmatisks risinājums un nevajadzētu neko tālāk darīt. Lūdzu, komisija ņem to vērā. Ja ir jauns pierādīšanas metodas, tad mēs varam kaut ko darīt lietas labā, bet visā citādi tas ir tāds izsvērts priekšlikums un nevajadzētu radīt priekšnosacījumu, ka mēs dažus bērnus aizsargājam labāk nekā citus. Paldies Līzes kungam. Grots kungs, vienu minūtu, lūdzu. Paldies priekšsēdētāju. Es gribētu pavisam sirsnīgi pateikties referentē un ēnu referentiem. Viņi šo ziņojumu vidas komitejā mēs pieņēmām ar 62 balsīm pār, nevienam nebalsojot pret un nevienam neaturoties. Vidskomitejā tā tas tika pieņemts, un tas nozīmē, ka mēs esam ļoti vienoti. Kas attiecas uz kompromisiem, tad uh, galvenā prioritāte šādā likumdošanas procesā, protams, ir augsta līmeņa aizsardzība, augsta līmeņa patērētāja aizsardzība, tīpaši mūsu sabiedrības mazākajiem. Ja locekļiem, tātad maziem bērniem. Gal galā tā ir problēma, tīpaši arī bērnu dārzos, ja mēs paraugamies apkārt, man ir eh, mājās divi bērnu bērndārznieki, un ja es paraugos, kādas viņiem ir alerģijas bērnu dārzā un kādas ir dažādas pārtiks produktu nepanesamības, tad tas tiešām man liekas domāt par to, ka, ir šis, ka šī problēma ir ļoti aktuāla, mums ir jādiskutē vienam ar otru, ar komisiju, un es domāju, ka mēs nonāksim pie ļoti laba rezultāta. Paldies! Paldies Grotas kungam! Tagad Tagad vienu minūtu Rosīkungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas vēlēšanās vairs uh, neregulē dietiskos produktus un pārcelt to citām direktīvām. Tātad šis ir slikts priekšlikums un attiecīgi tās grupas, kam būtu jāie, jā, jāiegūst labums no šiem uztur līdzekļiem, tātad sportisti bērni, viņi cietīs. Šiem, šiem kategorijām ir nepieciešams zemes kalorijas vai augsts enerģētiskie produkti un tad viņi cietīs un referents kundze ir centusies sakārtot atsevišķas kļūdas, īpaši e, pirms termiņa dzimšiem bērniem īpašos pārtiks produkts, viņi, prāt, arī ir jāregulē tāpatās kā zemes enerģētiskās vērtības produkts, arī attiecīgā eh, pārtiks no bērniem no vienam līdz trim gadiem, tātad zīdaņu maisījumi, arī sportistu eh, ēdieni, tātad tiek apsvērti tagad par ar pacientiem, kas slimo ar eh, celiāki. Te maķējums nebūtu pietiekams līdzeklis, lai atrisināt šo jautājumu. Paldies, Rosīkungs. Tālāk pusotras minūtes, Grosteta kundze. Paldies, priekšstādātāji. Jūs eh, gribat vienkāršot likumdošanu, tas ir ļoti labi, bet šī vienkāršošana nedrīkst tikt izdarīta uz pārtikas produktu drošuma rēķina. Un tāpēc mēs nedrīkstam pārspīlēt, mēs nedrīkstam likt divkāršus uh, aizliegumus gan veselības, gan arī mm, citu apsvērumu dēļ. Mēs domājam par attiecīgām grupām, kas ir jāaizsargā. Mm, mēs runājam par cilvēkiem uh, kas nepieciešams zemes kalorijas režīms, diēta arī attiecīgi cilvēki, kas ir jūtīgi pret atsevišķiem pārtiks produktiem. Uh, un tagad par glutēnu. Nu, es nesaprotu, kāpēc mēs liekam glutēnu arī šajā kategorijā kopumā. Un mūsdienās ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir alerģija pret glutēnu, tāpēc es uzskatu, ka tas ir nepieciešams, ir nepieciešams bezglutēna produktus reintegrēt atpakaļ kopumā, likumdošanas kopumā, lai labāk attiecīgi aizsargātu mūsu neaizsargātās cilvēku grupas. Mēs arī uzskatām, ka Eiropas droši, pārtiks produktu drošības aģentūra jau attiecīgi ir paudusi savu viedokli attiecībā uz šo pienu, ko patērē bērni no 1 līdz 3 gadiem, arī to, ka ir nepieciešams lietot šo patiku bez kaitīgām vielām, bez pesticīdiem. Tad tas jau ir pateikts. Un tagad es gribētu pateikties visiem, kas piedalījās šajā darbā, un izteikt gatavību, ka mēs vienmēr aizstāvēsim šo grupu veselību. Tālāk, eh, Vilmots kundze. Priekš. Paldies, priekšsēdētāji. Šis eh, ziņojums eh, nes tādu ļoti svarīgu uzdevumu. Es vēlos uzteikt gan referentu, gan komisiju, bet es gribētu runāt par vienu konkrētu jautājumu, proti par uh, par eh, reklāmu attiecībā uz pienu, kas ir maisījumiem, kas domāt bērniem virs sešiem mēnešiem. Ir zinātniskie pētījumi, kuros ir norādīts, ka šāds eh, maisījums nav nepieciešams. Šobrīd tiek eh, rek, var reklamēt mazāku bērnu pienu maisījumus. Pagājušajā gadā man izdevās apturēt uh, gandrīz izdevās eh, apturēt eh, šādu pienmaisījumu reklamēšanu. Pētniet, pētījumi rāda, ka daudzi vecāki nezin, kāda ir atšķirība starp pienmaisījumu un mazu bērnu pienu, un viņi sāk izmantot šo mazu bērnu pienu laikā, kad bērnam vēl būtu vajadzīgs pienmaisījums. Un es domāju, ka līdz ar to rodas tāda kā pelēkā zona, un eh, mums pavisam noteikti vajadzētu šo zonu likvidēt. Uh, Protams, vecāki pavisam dabiski vēlas savam bērnam dot labāko iespējamo pārtiku, bet viņiem savu lēmumu ir jāpieņem balstoties uz objektīvu informāciju, ko sniedz eksperti, un nedrīkst ļaut, lai nozare uzliek viņiem spiedienu pirkt produktus, kas varbūt bērnam nav nepieciešami. Un tāpēc es gribētu lūgt visus deputātus balsot par 88. grozījumu. Vilmats Kundze, jums zilās kartītes jautājums no Delangas kundzes. Lūdzu, Delāngas kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es nezinu, cik sen Vilmats kundze izmantoja piena maisījumu, bet uh, uz piena maisījuma ir milzīgs uzraksts, ka tas ir domāts bērniem uh, līdz uh, sešiem mēnešiem, bet runājot par bērnu pienu, tur arī ir norāda 6 līdz 12 mēneši. Vai Vilmats kundze domā, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji ir muļķi, un kāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu regulēt visu un uh, uzmanību pievērst uh, nevajadzīgām lietām, bazojot pret 88 grozījumu, jo tas ir nevajadzīgs? Jā, viņai taisnība. Man, es esmu daudz vecāku nekā šī konkrētā deputāta, un līdz ar to man mazs bērns bija ļoti sen, bet es nekad neesmu izmantojusi piena maisījums. Es zīdīju bērnu ar krūti, bet eh, te jau ne par to mēs runājam. Jūs ļausiet man atbildēt, lūdzu. Tas nav par to, vai, cil... vai sieviete izvēlas barot bērnu ar krūti vai ar pudelīti. Man nav problēmas ar to, ko katra sieviete izvēlas, tas ir labi. Jo gal galā cilvēkiem ir dažāda dzīves pieredze, dažādas dzīves veids un tā tālāk un uh, varbūt dažiem ir problēmas ar krūtsbarošanu, taču daudzi vecāki un pētījumi to apliecina. Dažreiz nesaprot atšķirību starp uh, zīdaiņu pienu maisījumu un bērnu pienu. Paraugties uz zinātniskajiem datiem, ja jūs man neticat, un es domāju, ka mēs nedrīkstam vēst maldināšanā vecāks un likt viņiem pirkt tādas produktus, kurus viņiem varbūt nemaz nevajadzētu dot saviem bērniem. Paldies, Vilmats kundze! Un tagad viena minūte paškas kungam, lūdzu. Paldies, ka devāt man vārdu, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, neaizsargātu iedzīvotāju aizstāvēšana ir sabiedrības svarīgs uzdevums, un tāpēc attiecīgs regulējums pārtiks produktiem zīdaiņu pārtikai, maziem bērniem paredzētai pārtikai un uh, tāpat uh, attiecībā uz pārtiku cilvēkiem ar īpašām uzturvajadzībām ir, tam visam ir jābūt eh, saskaņā ar jaunākiem zinātniskiem datiem. Komisija vēlas eh, vienkāršot noteikumus, un tas ir apsveicam, bet mūsu rīcībā ir zināšanas par mūsdienu zinātniskajiem pētījumiem, un tieši tāpēc mēs varam labāk noformulēt un stingrāk noregulēt šo jomu. Mums būtu jāaizliedz pesticīdi pārtiks produktos un jāaizsargā cilvēkus ar īpašajām uzturvajadzībām. Uh, ir ļoti būtiski izstrādāt marķējuma likumdošanu šajā jomā. Joprojām atklāts ir jautājums, kas notiks ar uzturu, kas ir domāts celiekijas pacientiem un ka, ko mēs darīsim ar piena maisījumiem, kā tos iekļausim šīs regulējuma tekstā. Un tāpēc mums ir ļoti cieši jāsako līdz, kā attīstās zinātniskie pētījumi un kāda ir šo produktu ietekmu uz cilvēku organismu un attiecīgi jārīkojas. Paldies jums! Paldies Zēberkungam vārds! Paldies priekšsēdētājs! Arī gribētos pat, gribētu pateikties Estrēdi Langē ko, par darbu, ko viņa veic mūsu grupas vārdā. Es domāju, ka līdztekus tam, ka šīs debats ir ārkārtīgi svarīgas, nedrīkst aizmirst, ka šeit runa arī par citām iedzīvotāju grupām, kas arī ir skarts ļoti plašā veidā. Un tad mēs redzam, ka 10 līdz 30% no Eiropas iedzīvotājiem eh, cieši no laktozes nepanesamības, 5 līdz 7% cieši no fruktozes nepanesamības un 1%, 1 nepanes histamīnus, un eh, tāpat arī 1% eh, cieši no celiekijas nepanesamības. Nu, varbūt, ka šie skaitļi ir pat lielāki. Pašreizējais juridiskais regulējums Eiropā ir ārkārtīgi eh, grūti īstenojams no kontrolas viedokļa un arī attiecībā uz tiem, kas ražo šos patērētājs, un līdz ar to patērētājiem ir grūti atrast pareizos produktus. Arī produktu daudzveidība pēdējo gadu desmit laikā ir ekstrēmi pieaugusi. Es te domāju par dažādiem proteīna produktiem, kas ir domāti sportistiem, padomāsim arī par pārtikas um, papildu pārtiks eh, piedevām, mm, pārtiku vecāka gada gājuma cilvēkiem un tā tālāk un tā joprojām, kas tiek piedāvāti. Tāpat arī par eh, pārtiks produktiem, kas ir domāti pacientiem ar aptaukošanos un uh, sola, ka viņi ļoti īsā laikā zaudēs ļoti lielu svaru. Mums ir dažādas regulas un uh, direktīvas, piemēram, ir uh, direktīva par uh, zīdaiņu pārtiku, tālāk par uh, mākslīgā piena maisījumiem un tā tālāk. Un jautājums ir, kā nonāk pie vienotu risinājumu. Šīs priekšlikums it kā dod šo vienoto risinājumu, un tur skaidri būs pateikt, ka marķējuma, marķējumam ir jābūt ļoti skaidri saprotamam patērētājiem, firmām ir jāzina, ko tās tur raksta, un iestādēm ir jāvar to visu kontrolēt. Un tāpēc es domāju, ka radīsies situācija, kur visi būs ieguvēji iekšējā tirgu, jo. Uh, Šobrīd eh, nacionālais regulējums to, diemžēl, nesniedz. Paldies! Un tagad viena minūte Vēstlons kundzē, lūdzu. Nu, jāsaka, ka man ir tādas pašas bažas kā daudziem, kas iepriekš runā. Bet šis ir svarīgs likumdošanas akts, lai aizsargātu īpašās grupas, un tieši tāpēc mums būtu jāiekļauj šeit glutēns. Uh, jo tādējādi tiem, kam ar glutēna uzņemšanu un eh, pārstrādi ir problēmas, lai viņi varētu atrast tādu pārtiku, kāda viņiem nepieciešama. Tomēr es esmu um, gatava it kā balsot par 84. grozījumu, bet tāpēc, ka mums ir kompromiss ar citiem, citām grupām, es tomēr to nevaru darīt. Šluterkungs vēlējās stingrākus noteikumus par pesticīdiem, bet ja mēs runājam par 86. Delangas kundzes teica, ka jābūt jauniem eh, maziem bērniem, lai zinātu to, bet es eh, gribu teikt, ka man ir divi mazi bērni, un es baroju, baroju viņus gan ar pirmo, gan ar otro maisījumu, bet jāsaka, ir diezgan grūti atšķirt, tāpēc, ka iepakojums ir ļoti līdzīgs vai pilnīgi tāds pats, un tāpēc būtu jādomā par to otro maisījumu tipu, kas ir vecākiem eh, bērniem domāts. Uh, Pat es pati esmu nopirkusi nepareizo produktu, vienkārši kļūdoties, jo tas iepakojums ir tik līdzīgs. Paldies, Veslams kundze. Tagad pusotra minūte klāsas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji komisāri, kungs, dārgie kolēģi. Mūsu pārtikas vai, teiksim, līdzekļus pārtikai, līdzekļiem pārtikai mēs saistām ar to visu liels cerības. Un tas visvairāk attiec arī uz mazākiem bērniem un zīdaiņu pārtiku. Te ir runa tikai par veselību, bet arī par bērnu augšanu un attīstību runājot par rūpēšanos principu, mēs nevēlamies pieļaut nekādus riskus. Uzņēmumu gal galā ar savu vārdu atbild un patērētāji viņu kļū, viņus par kļūdām sol, soda ar savu uzvedību tirgu, bet jebkurā gadījumā mums ir nepieciešams uh, regulējums. Pagājušajā vasarā stājās spēkā ļoti labs regulējums par auga aizsardzību un tur ir runa par. Uh, tur ir uh, neviens, neviena pēt, neviens pētījums nevar apliecināt, nevar pierādīt, eh, kādus produktus augam tik piemēro, kamēr tas vēl aug. Un es domāju, ka attiecībā uz maziem bērniem un zīdaiņiem mums ir jānodrošina visaugstākā aizsardzība. Mēs komitejā ļoti cītīgi strādājām pie tā, lai formulējums būtu pēc iespējas labs. Uh, es gribētu īpaši pateikties Rīs skundzei un arī mūsu ēnu referentei Estrēdē Langē par ļoti labo darbu. Un es domāju, ka mums ir jāsaprot arī to, ka bērni, kas ir nu, no, no viengada vecuma, var sēsties pie pusdienu galda kopā ar citiem un ēst to pašu, ko pieaugušie. Par to arī vajadzētu padomāt. Paldies, klāsas kundzei, un tagad Pirilo kungs. Grazie, prezidente, voglio komplimentēt. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju apsveikt referentu un ēnu referentus ar darbu, ko viņi ir izdarījuši un ar sasniegto kompromisu NV, jo tādējādi mēs varam labāk aizsargāt īpaši ievainojumās patērētāju grupas un nodrošināt plašāku informāciju. Interesanti ir tas, ka netika iekļauti bezglutēna produkti vismaz sākotnējā priekšlikumā, šiem cilvēkiem ir alerģija pret šādiem produktiem, un viņi nevar nodrošināt pilnvērtīgu diētu, lai uzturētu sevi labā fiziskā stāvoklī. Sarunās ar padomu mēs piedāvājam horizontālu regulējumu, kas ir saistīts ar iepriekšējiem likumdošanas aktiem, vismaz attiecībā uz šiem bezglutēnu produktiem. Mums ir jānodala uh, tos produktus, kas vienkārši nesatur glutēnus un tos produktus, kas vienkārši ir veselīgi. Paldies, Kādenbaks kundze. Paldies, komisāra kungs. Es domāju, ka šīs regulējums e, nesīs daudz ko no tā, ko mēs vēlamies. Proti lielāku drošību ražotājiem, patērētājiem un arī iespēju to visu kontrolēt. Mums ir. Ar mērķēšanas eh, direktīvu jau ir spērti pirmie soļi, lai uzlaboti, lai uzlabotu situāciju tirgu, bet ir ļoti daudz eh, patērētāju, kas kaut kādu medicīnisku vajadzību dēļ nevar izmantot eh, tirgu piedāvāto produktu daudzveidību. Un tas nozīmē, ka attiecībā uz viņiem mums ir vajadzīgi skaidri noteikumi, skaidri not, skaidrs regulējums, nu, piemēram, dažādiem pacientiem, kas sirkst ar vēzi vai vielmaiņas traucējumiem. Uh, Mums tāpat ir arī jānodrošina zīdaiņiem un maziem bērniem attiecīga aizsardzību. Un vec, uz vecākiem bieži vien tiek izdarīts reklāmas spiediens, un uh, vecāki, protams, vēlas nopirkt to labāko savam bērnam. Ir jābūt uh, iespējai izvēlēties labu produktu, bet tam ir bet šād, šādai daudzveidībai ir jābalstās uz pētnieciskiem faktiem. Paldies! Gracias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 Paldies, Kādunaks kundzei. Tagad uz vienu minūti Tarabels kungam vārds. Paldies, paldies, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Man ir pozitīva attieksme pret trīs kungas ziņojumu, kur mēs runājam par likumdošanas aktu mainīšanu, kas ir domāti zīdaņiem un attiecīgām citām kategorijām. Mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešams saskaņot Eiropas likumdošanu šajā jomā. No otras puses ir jānodrošina pilnīga informācija par visiem pārtiks produktiem tāpēc es arī eh, domāju par šiem pārtiks maisījumiem no, eh, no 0 līdz, līdz 6 mēnešiem, no 6 mēnešiem līdz 12 mēnešiem. Mums ir jāstrādā ar vecākiem, izmantojot noteiktu stratēģiju, mums ir jāizmanto zinātnisku eh, pamatojumu, lai patērētājs varētu skaidri atšķirt, ko viņš pērk un ko patērē, lai mēs tādā veidā varētu li mazināt riskus un arī stingrāk kontrolēt kontrolēt. Mums ir nepieciešams paredzēt efektīvāku novērtēšanas mehānismu, lai mēs varētu a priori ļaut patērētājiem izvērtēt, kurš no pārtiks produktiem ir riskantākais un kāds ir saturs attiecīgajiem pārtiks produktiem. Paldies! Tālāk Merkis kundze, vienu minūti. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies referentei par šo lielisko priekšlikumu pienācis pēdējais laiks, lai eh, panākt uzlabojumus šajā jomā. Kā jau tika teikts, inovācijas pārtiks jomā iet pa priekšu likumdošanai, un tāpēc mums būtu jāpievērš uzmanība šim jautājumam. Kā jau daudzi teica, ir aizvien vairāk cilvēkam ir alerģijas un īpašas medicīniskas vajadzības, un tāpēc mums būtu jātur rokas pulsa. Ir cilvēki, kam ir alerģijas, un, un šī ir tāda īpaši ievainojuma grupa, un tā ir nepieciešama papildus uzmanība. Un nu, nav nemaz tik viegli vienmēr izlasīt marķējumu. Piemēram, šeit es runāju par to viens, divi vai trīs piešķiršanu bērnu maisījumiem, zīdaiņu maisījumiem. Un vecāki nemaz īsti nezina, kādas tad ir tās gradācijas, un arī man ir šāda situācija pašai radusies. Uh, Tāpēc tas būtu jāpadara skaidrāks. Runājot par marķējumu, mums ir jāskatās, vai iepakojums ļauj skaidri izprast vecākiem un cilvēkiem, kam ir īpašas vajadzības, kas tad īsti tur ir iekšā. Un šeit reklāma spēlē īpašu lomu, un mums būtu jārisina šī situācija, jo ļoti bieži reklāma izsaka vai piedāvā nepamatotus apgalvojumus. Un šeit nav īsti runa par uh, kaut kādu vienotu risinājumu visām problēmām. Mums arī būtu jādomā par nanotehnoloģijām. Arī šeit zinātnē iet uz priekšu un pavisam ātri. Un mums būtu arī nākotnē par to jādomā un jāizvērtē. Paldies! Tagad pārējām pie brīvā mikrofona. Viena minūte. Vaisgarbers kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Vidējais patērētājs var eh, lielveikalā izvēlēties eh, dažādus produktus un eh, maldīties ar to ne, un nekļūdīgi to izdarīt. Tāpēc, ka ar marķēšanu pietiek, bet attiecībā uz pārtiku, kas ir domāta zīdaiņiem un maziem bērniem, ir nepieciešams speciāls marķējums. Man ir meita, kas septiņus mēnešus baroja bērnu ar krūti un līdz ar to uh, Es priecājos, ka varēju izvairīties no šiem produktiem, bet es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka vēlreiz tiek pētīts tieši zīdaiņu pienmaisījums. Es neizmantoju šo pienu, jo uh, tas ir pārāk salds un eh, bērns līdz ar to uh, nevēlēsies dzert parasto pienu nākotnē, kas attiecas uz uh, glutēnu nepanesamību. Šiem cilvēkiem ir vajadzīga speciāla pārtika, citādi viņi var saslimt ar smagām uh, slimībām, piemēram, uh, zarnas vēzi, un tāpēc ir nepieciešams nodrošināt ļoti augstu aizsardzības līmeni. Un tas ir iespējams tikai tad, ja mēs iekļaujam šajā te regulējumā arī bezglutēnu pārtiku. Uh, pārtiks produktiem, eh, kas ir domāti šiem pacientiem, būtu jāsatur tā, tikpat daudz vitamīnu un eh, citas vielas, kā normālā pārtikā, un šie standarti ir jāievēro. Paldies! Paldies! Maldes kungs, lūdzu. Liels paldies! Es gribēju pateikties kolēģei Frederikai Visai par fantastisko darbu, ko viņa ir izdarījusi. Uh, Viņa mēģināja padarīt skaidrāku esošo sajukumu, lai aizsargātu īpaši ievainojumus cilvēku grupas. Es saprotu, ka mazie un vidējie uzņēmumi, kas strādā šajā sektorā, tiem ir jāpievērš uzmanība, bet es gribēju teikt, ka ja būs skaidra informācija uz eh, marķējumu, tas gan neatrisinās visas problēmas. Pirms kāda laika mēs galvenokārt pievērsāmies eh, tam, lai apmācītu bērnus par to, kas ir labi un kas nav labi. Tātad, ja mēs runājam par informāciju, mums uh, būtu varbūt savādāk jāmēģina izglītot bērnu, jo mūsdienās bērnu nezin, kā pārtiku ražo un kas ir veselīgs. Un šeit es runāju ne tikai par uh, informāciju par reklāmu, kur tiek slavēti produkti, bet vairāk par to, ka ir jāizglīto bērni ilgtermiņā, lai viņi saprastu, kas ir vērtīgs. Es eh, ceru, ka komisija pie tā strādās un ka mums būs arī tālāk iniciatīvas, lai uzlabotu veselības stāvokli sabiedrībā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nelson kungam vārds. Paldies. Pēc tagad. Uh nav, tagad mums ir eh, jāuzlabo zīdaiņiem un, mākslī, un, un maziem bērniem domātās pārtikas kvalitāte. Vecāki ļoti bieži ir nedroši izdarot savu izvēli. Es pats esmu piecu bērnu tēvs, un šobrīd ir ļoti daudz pretrunīga informācija par barošanu ar krūtu, kas, protams, ir labākais risinājums, un par to, kad un kurā brīdī ir eh, jāķers pie piena maisījumiem. Uh, Mēs e, neko nevaram īsti darīt attiecībā uz e, šo nedrošību. Vecākiem pašiem ir jāizlem, kas viņiem ir pareizi. Un, un tāpēc ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienība aizliegtu reklāmas, kas, e, kuru nolūks ir atturēt mātes, apzināti atturēt mātes no barošanas ar krūti. Tas ir ļoti būtiski. Paldies. Kalenbachs kundze, lūdzu. Prezident. Priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es gribētu pievienot vienu lūgumu. Mēs diskutējam un mēs arī domājam par um, ilgadējo plānu. Es gribētu nosaukt uh, konkrētu plānu par veselību visiem un uh, jā, jāliek liels uzsvers arī uz uh, analfabētismu veselības jomā uz tā apkarošanu, jo cilvēki jau bieži vien nelasa marķējumu. Ja patērētājs pārtiks eh, produktu klāstā neorientējas, un ja viņš nezina, kas ir nepieciešams eh, viņam konkrēti, tad kaut kas ir jādara lietas labā. Un mums ir tik tiešām nepieciešams izglītot cilvēks attiecībā uz to, kādas ir viņu uzturvajadzības. Paldies! Šliter. Šliters kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji! tas, ka mēs runājam par eh, dažādu veidu zīdaiņu bērnu piena maisījumiem. Mums jau nav tikai kategorija 1, 2 un 3. Eh, tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams plašs reklāmas aizliegums, jo var arī 2 un 3 sajaukt. Mums nevajag to saukt kaut kā, par kaut kādu pēcpiena maisījumu, bet vienkārši nosaukt par izžāvētu sausu govs pienu ar piedavām. Šeit jau nav runa par kaut kādu īpašu kategoriju, piemēram, kā sporta produktiem vai, vai eh, tievēršanas produktiem. Uz tiem attiecas eh, dažādi aizliegumi, kas jau ir citos likumdošanas aktos. Mums vienkārši tad uz attiecībā arī uz tiem divi un trīs kategorijas piena maisījumiem vajadzētu attiecināt tos pašus vispārējos noteikumus. Paldies, Litera kungs! Tagad komisāram Dalīkungam vārds. Priekšsēdētāji, godājumie deputāti, esmu gandarīts atzīmēt, ka mums ir līdzīgi viedokļi par to, cik svarīgi ir aizsargāt paši neaizsargātākās grupas mūsu sabiedrībā. Es arī atļaušos komentēt trīs jautājumus, kur izskanē šajā debatē. Vispirms par konkrētiem noteikumiem attiecībā uz bērnu pienu. Uh, Jāsaka, ka šeit ir dažādi viedokļi, tas ir vajadzīgs vai tas nav vajadzīgs, lai apvienātu viss uztur vajadzības. Man ir nepieciešams konsultēties ar EFSU, lai uzzinātu, kādas ir uztur līdzekļu vajadzības, un tāpēc es varu tikai uh, atbalstīt to, ka tiek uh, gatavot ziņojumi šai ziņā. Mēs esam gatavi arī izskatīt uh, šīs reklāmas jautājums. Tālāk par pesticīdiem. Šeit likumdošana par pesticīdiem ir nesen pārskatīta. Un jau tagad tur ir ņemtas vērā šīs grupas arī bērni. Es pilnībā piekrītu, ka pesticīdu izmantošana šajās pārtiks produktos, kas ir domāti bērniem, ir jāierobežo pēc iespējas vairāk. Un tiešām esošā specifiskā likumdošana par šiem produktiem, kas ir domāti bērniem, jau nosaka ļoti zemus pesticīdu pieļaujamos līmeņus. Šie līmeņi ir tik ļoti zemi, ka faktiski mēs varam teikt, ka pesticīdu piemērsījumi ir pilnībā aizliegti, tāpēc mēs varam arī pieņemt šādu grozījumu, bet tam ir jāsaskan ar eksēžu likumdošanu. Nu, vēl viena lieta mums šeit ir jānošķir piemērošana un klātbūtne pesticīdu. Mums vajadzētu ierobežot vai aizliegt pesticīdu izmantošanu. Tas nozīmē, ka mēs centīsimies izvairīties no pesticīdu klātbūtnes, teiksim, zaļajos laukos. Varbūt ir jau tagad tādi lauki, kur ir piemaisījumi, kur ir šīs vielas, indīgās vielas un kur, kur tiek kultivēti šie augi. Tātad mums ir jādomā par klātbūtni, nedrīkstētu būt klāt produktā šie pesticīdi un nevis jādomā plašāk tātad par pielietošanu no kaut kur visā procesā. Uh, jo mums jau ir kaut kādi lauki, kas varbūt ir piesārņoti ar pesticīdiem, un tas ir cits konteksts. Tagad par bezglutēnu pārtiku. Es domāju, ka mums vajadzētu izvairīties no tāda priekšstata radīšanas, kam mēs gribam ar priekšlikumu savu tā kā samazināt cilvēku slimnieku aizsardzību. No otras puses, mēs tieši aiz, palielinām aizsardzību šīm slimnieku kategorijām. Mēs gribam aizstāt, atstāt marķēšanas noteikumus. Līdz ar to mēs gribam saglabāt visas šās informācijas elements par sastāvu, kā ir. Mēs negribam neko mazināt, mēs vienkārši gribam pārcelt tādā piemērotākā juridiskā tekstā par pārtiks norādēm, kur būs īpaša aizsardzība arī celiākijas pacientiem arī tādā gadījumā, kad ir runa par neiepakotiem produktiem. Tad neiepakotie produkti būs kaut kas tāds jauns, kas šajā likumdošanas aktā būs pievienots. Un uzskatām, ka šeit ir arī vienkāršošana. Visa informācija par glutēnu produktiem arī būs ietverta tajā pašā likumdošanas eh, aktā. Jo esošajā likumdošanā jau ir atsauce uz glutēna saturu. Tātad mēs uzskatām, ka mēs paplašinam šo pārtiks produktu klāstu, uz kuriem ir norāde, ka ir glutēns, un tas būs pienesums un arī vienkāršošana. Paldies! Tālāk divas minūtes Rīsas kundzei. Paldies priekšsēdētāji! Daži noslēguma komentāri. Vispirms es gribētu pateikties visiem runātājiem, kas izteicās šajā debatē. Paldies par vispārīgo tādu atbalstu kompromisam, ko mēs panācām ar komisiju. Es arī dzirdēju komisijas mainīgās tās prioritātes, te ir dažādi viedokļi pausti arī komisijā Mēs runājām par sastāvu, par marķiem, par norādēm, tālāk eh, par eh, pievienoto vērtību. Šliters kungs par to runāja. Mēs vēl atgriezīsimies pie šiem pretrunīgiem jautājumiem un arī pie pesticīda jautājuma. Klāsa kundze eh, runāja par dažādām likumdošanām, globālo un horizontālo. Mēs pie šiem jautājumiem esam strādājuši jau vairākus mēnešus. Un mēs uzskatām, ka ir nepieciešams precīzāk regulēt, precīzāk aizsargāt noteiktās cilvēku kategorijas, un jaunajam tekstam ir jābūt saskanīgam ar citiem likumdošanas aktiem. Vēl ir dažas lietas. Uh, Eh, par kurām mēs gribētu runāt, bet prezidentūras pārstāvji diemžēl nav klāt. Ļoti žēl, ka pirmajā lasīmā mums neizdevās panākt pilnīgu saskaņu. Eh, bet es gribēju runāt par šo ātro procedūru, eh, kurai ir noteikti ierobežojumi. Mēs esam centušies strādāt saskaņā ar šo procedūru kopš 2009. gada. Bet sanāk uh, tā, ka mums būs arī otrais lasījums. Es ļoti ceru, ka tas notiks ātri. Un visbeidzot, gribētu vēlreiz atsaukties uz divām pretrunām ar komisi. Tātad bezglutēna produkti. Mēs uzskatām, ka esošais uh, pacienta informēšanas likums nav pietiekams, arī 36. pants tur nav pietiekams, tas eh, nepietiekami runā par kvalitāti, par drošību, un, protams, ir iespējams izmantot deleģētos aktus, par to jūs teicāt arī savas runas sākumā. Eh, šie deleģētie akti ir mūsu procesa neatņēmama sastāvdaļa, arī parlamentam ir kontrols tiesības tik daudz um, par šiem deleģētajiem aktiem. Mēs uzskatām, ka šeit mums vēl daudz darba ir jādara. Paldies. Paldies, Rīsas kundze. Tad šī debata ir beigusies, un šodien mēs par to balsosim pusdienas laikā. Nākamais jautājums mūsu darba kārtībā ir siļķu krājums uz rietumiem no Skotijas. Un tā kā mēs runājam par Skotiju,